Cari colleghi, diamo inizio. Godātie kolēģi, lūdzu visus ieņemt vietas, mums jāsāk balsošana. Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam balsošanu, gribēju jūs informēt, ka ekonomikas komiteja ir iesniegusi grozījumus tekstam, ko parlaments apstiprinās, un šis labojums tiks pievienots protokolam saskaņā ar procedūru, saskaņā ar 100. 216. punktu reglamentā, tātad šis grozījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja vien 48 stundu laikā kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti nebūs izteikuši iebildumus. Tātad lūdzu pieprasot balsīm par šo labojumu atsevišķi.